tiksimies ar Jose Manuelu Barozo un uzdosim viņam jautājumus vienas stundas garumā jau šonadēļ. Debats ir paredzētas rīt otrdien trijos pēcpusdienā.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 10. oktobrs bija nāves soda atcelšanas diena. Kopš 2007. gada tā ir Eiropas nāves soda atcelšanas atceres diena. Uh,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 Es vēlētos atkārtot uzsvērt tām valstīm, kurās vēl joprojām nāvesots tiek izpildīts, to pārtraukt. Mēs vēlamies vispasaules moratoriju nāvesodam. Par to parlaments ir iestājies jau vairāk kārt. Paldies! Dziękuję Państwu. Paldies, dāmas un kungi! Un tagad mēs pārējām pie protokola